tiek izmantot, varētu saņemt atlīdzību, bet tajā pašā laikā mēs nedrīkstam cīnīties pret brīvību internetā. Nu, tas ir tas izaicinājums, ar ko mums nāksies pacīnīties nākamo mēnešu laikā. Paldies! Pus Paldies! Noslēdzam diskusijas. Balsojums eh, notiks rītdien 12.30. Un tagad skatīsim Giovanni Lavija ziņojumu 2013. gada budžets, pilnvarojums trialogam un tūlīt pat arī četrām minūtēm vārds tiek dots ziņotājiem Lavija kungam. Lūdzu! Signor Presidente, signor Komisār. Gadējais beigšu sēdētāja komisāra kungs, godātie kolēģi. Balsojums uh, par pilnvarojumu trialogam notiek ļoti svarīgai brīdī Eiropā, jo īpaši arī rītdienas Eiropai 28. un 29. jūnija Eiropa padome pieņēma vairākus pasākums, lai garantētu finansiāli uh, konkurētspēju un stabilu Eiropu. Un es tam varu tikai piekrist. Valstu valdību vadītāji meklē, ris, meklē risinājumu stiprākai. Uh, Eiropai. Es atbalstu izaugsmi, konkurētspēju, darba vietas, jo īpaši jauniešiem atbalstu mazos vidējos uzņēmumus. Šīs ir prioritātes, kuras esam izvēlējušies parlamentā. Mēs uh, ņemam vērā arī to un zinām, cik svarīgi ir atvesļot mūsu ekonomiku. Uh, Un tas var tikai notikt ar uh, konkurētspēju, Eiropas sistēmas izaugsmi, arī paredzēt pasākums, lai varētu nodrošināt jauniešu iekļaušanu darba tirgū. Tad ir arī vēl nepieciešamība nodrošināt nepieciešamās apropriācijas, lai īstenotu Eiropas projektus, jo īpaši, kas attiecas uz uh, viens uh, B un divi kategorijā. Mēs zinām, ka uh, Tas ir sarežģīti, jo uh, dalību valstīm ir dažādi viedokļi. Tomēr es vēlos uzsvērt punktu viena daļa, kas ir lasāma secinājumos. Mūsu vēlmē arī tad iekļaut rītdienas balsam ziņojumā. Mēs to iekļausim kā mutisko grozījumu, kur padoma apliecina, ka Eiropas Savienība turpinās darīt visu nepieciešamo, lai varētu atjaunot uh, inteliģentu, ilgtspējīgu, inkluzīvu uh, Uh, iz, uh, izaugsmi. Un es domāju, ka šāda veida politiskā apņemšanās ir jāatbalsta ar ļoti spēcīgu apropri, uh, um, līdzdalību no visām dalībvalstu pusēm, lai varētu sasniegt konkrētos mērķus, lai pilsoņiem arī būtu uzticība un veicinātu izaugsmu. Un atgādinu arī to, ka saistību apropriācijas, ko piedāvā Eiropas komisija šajā budžeta projektā, ir o, samazinātas, un tad dalību valstīm, protams, ir jāievēro šīs apropriācijas, lai kas sasniedz reāli, un o, par maksājumiem es uzskatu, ka, lai pareizi varētu noritēt šī gada procedūra, lai varētu sasniegt rezultātus un atbildēt uz pilsoņu vajadzībām, tad ir jāveic nepieciešama arī izdevumu uzraudzība lai varētu arī, arī konkretizēt turpmākos nepieciešamības. Tādēļ ir ļoti vajadzīga spēcīga iekšējā institucionālā sadarbība. Diemžēl tāda nav notikusi. Nepieciešams izvairīties no tā, kas notika pagājušā gada procedūrā, lai varētu arī identificēt 2012. Uh, gada uh, izmaksu vajadzības raudzot tātad grozījumu budžetu. Un 12. gads ir pēdējais finanšu plāna gads, un tas ir ļoti svarīgs brīdis. Uh, Mm, ļoti svarīgi būs arī izvairīties eh, pārnest šos maksājumus no 12. un 13. gadu. Taču šeit mēs runājam tikai par maksājumiem, bet uh, arī runājam par saistību apropriācijām. Jūs skatām, ka krīzes laikā, kā to arī jau norādīja pārdoma, ir nepieciešamas vairākas, vairāk Eiropas, nevis mazāk Eiropas. Tādēļ runājot arī par apropriācijām, ir nepieciešams arī atbalstīt mūsu politiskās prioritātes, veicināt izaugsmi, izau, uh, investīcijas, izaugsmē darba vietu izvedē, lai varētu iziet no krīzes. Un pēdējais aspekts, kas arī ir svarīgs, attiecas uz ITER finansējumu. Jau mēs arī esam ņēmuši vērā komisijas priekšlikumu izmantot dažas arī jo, a, atlikušos finansējums, bet parlaments, ja kurā gadījumā mm, ir iecerējis kā arī esam to atspūļojuši Džan kopīgajā deklarācijā, izmantot visus pieejamos līdzekļus finanšu regulā, kas ir noslēgts starp institūcijām. Un noslēgumā pateicos kolēģiem, jo īpaši jānu referentiem par paveikto darbu ņemot vērā, ka tad, tad nav tikai padome un Levandovskī komisāra kungs, tā aicino arī visas procedūras laikā īstenot labu sadarbību. Ceru, ka tā noslēgsies ar panākumiem. Uh, un pieņemsim lēmumus pilsoņu interesēs un laicīgi. Kāds paredzēts līgumā? Paldies! Priekšsēdētāji, paldies! Vārds komisārkungam Levandovski. Priekšsēdētājs kundze, deputāti, kā parasti norisinās divas paralēlas procedūras, ņemot vērā komisijas uh, priekšlikumu sākotnējai budžeta tāmei. Jāņem vērā, ka Eiropā mēs piedzīvojam ļoti īpašus laikus, uh, fiskālā konsolidācija tiek uzskatīta par normu sine qua non, lai Eiropa varētu turpināt attīstīties, bet pat krīzes laikos mums ir nepieciešams investīcijas lai varētu radīt izaugsmi un jaunas darba vietas. Un Eiro samita secinājumos tas bija pietiekami labi ilustrēts. Komisijas um, atbilde par 2013. gada budžeta tāmi bija atbilstoša un parlamenta mandāts, kā jau minēja Lavijas kungs, ar to lielā mērā sasaucas. Protams, mums eh, ir jātaupa arī administratīvā ziņā, ir iespējams ietaupīt, protams, arī attiecībā uz saistībām mums ir jāietaupa 2% ir noteikti līdz eh, finanšu plāna beigām, bet, protams, mums ir jāievēro arī finanšu un juridiskās saistības līdz uh, 2013. gada beigām. Un, protams, tas jau nav nekāds pārsteigums, jo finanšu plāna beigās. Uh, ir eh, aizvien tā, ka programmas ir jāizteno pēdējā brīdī un pieaug nepieciešamība pēc finansējuma. Un 2013. gada budžets jau nebūs nekāds izņēmums. N plus 2 un N plus 3 noteikums nozīmē, ka saistības ir jānokārto eh, vēlākais līdz 2013. gada beigām. Ja mēs runājam par uh, maksājumiem, Tie ir kopīgie ES pienākumi, un es gribēju uh, pasvītrot tas ir at, maksājumi ir atvēlēti um, tām jomām, kur ir iespējama vislielākā izaugsme kohēzijai, reģiona attīstībai un tā tālāk. Un, protams, ja maksājumi netiks nokārtoti, tas varētu radīt problēmas ar likviditāti un ierobežot investīciju iespējas. Bet, protams, mums ir jābūt arī diskusijām par um, maksājumu metodoloģiju. Uh, to jau uh, minēju minēja budžeta komitejas priekšsēdētājs. On the payment, payment uh, levels at the end of May. I think. Manuprāt, institūcijas saprot, ka DFS ir jāpakļauj zināmai loģikai, un kā Lavijas kungs teica, šī loģika jau ir īstenot vairāku gadu garumā, bet, protams, pastāv arī raižu. Uh, dažādas raizes, eh, jo, piemēram, mums ir jāierobežo savs budžets, ir eh, jāsamazina izdevumi konkrētās jomās, ja mēs gribam iztikt ar 2013. gadam atvēloto budžetu, jo projām līdzekļi tiek samazināti, mēs esam pat mazāk optimistiski par dalību valstīm, un eh, tagad tiek runāts par maksājumu samazināšanu 2013. gadam. Protams, esmu gandarīts, ka mums izdevās laba institucionālā sadarbība. Gribēju pateikties referentam par to, ka jau ir sagatavots tāds sākotnējais pilotu projektu saraksts, kas būs jāīsteno 2013. gadā. Un es esmu pārliecināts, ka pat šajos grūtajos laikos mēs varam atrast uh, labāko risinājumu, pieņemot nākamā gada budžetu. Grazie, komisārio. La... Paldies, un tagad uh, uzstāsies uh, Amelija Jātenmāki, AFIT komitejas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tästä huolimatta. Eiropas Savienības dalību valstīm ir jātaupa līdzekļi un Eiropas Savienībai ir jādara tas pats, bet neskatoties uz to, komisija piedāvā par 7% paaugstināt Eiropas kopienas budžetu. Īstenībā tas nozīmē, ka tādai valstī kā Somijai savs budžets būtu jāsamazina par 70 līdz 100 miljoniem eiro, un tas ir milzīgs uh, skaitlis. Un tāds eh, pats eh, daudzums eh, ir jānoņem arī veselības aprūpas jomai. Ja mēs runājam par ārlietām, 5,7% ir paredzētais palielinājums šajā sektorā, ņemot vērā to, ka drošības situācija Afganistānā un Irākā aizvien pasliktinās. Bet tajā pašā laikā Eiropas Savienības diplomāti uh, ārpolitikas eksperti saka, ka situācija ir stabila. Että säästää täytyy, mutta toki. Mūsu vēstījumam ir jābūt konsekventam. Ja gribat uh, Eh, kaut ko panākt, jums ir jāietāpa, bet, protams, Eiropas Savienības ierēģiem ir jāstrādā drošā vidē, bet Eiropas Savienība nedrīkst visu laiku turpināt izdot vairāk naudas. Ja mēs, jūs gribat saglabāt Eiropas Savienību, saglabāt to, tad ir jāglābi arī nauda un finansējums. Paldies, Mičelkungs, eh, attīstības komitejas vārdā uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, gribēja pasteikties arī Lavijas kungam par izcilo darbu. Eh, šajā vienā minūtē var tikai pateikt to, ka saprotu dažu dalību valstu vēlmes samazināt savu ieguldījumu, piemēram, attīstības politikā, bet es gribēju pateikt, ka šī nauda tiek maksāta no INK, un ja samazinās INK, tad ir jāsamazina šis ieguldījuma procents, bet mēs negribam nodarīt kaitējumu cilvēkiem nabadzīgākajās valstīs. Gribēju pateikt, ka 23 tūkstoši bērnu mirst pilnīgi katru dienu. Tie bija 36 tūkstoši bērnu. Un paskatieties, tas patiešām ir milzīgs progress. Mēs vēl vairāk varam samazināt šo skaitli. Tādēļ ņemiet vērā, ka šie rādītāji tiek ņemti no uh, nacionālā koprodukta. Un pateicoties mūsu palīdzībai ir iespējams, ka, par diviem, ka piedzims par diviem miljardiem vairāk cilvēku attīstības valstīs, un viņi varētu, kuru katru dienu klauvēt pie Eiropas Savienības vārtiem, ja mēs nepalīdzēsim šīm valstīm uz vietas. Es gribēju uzteikt Lielbritāniju par to, ka tā ir sākus virzīties uz priekšu, un gribēju uzteikt arī Dāniju, jo viņi ir uzlabojuši savus budžeta rādītājus pat tagad krīzes apstākļos. Paldies! Paldies, un tagad uh, starptautiskās komi tirsniecības komitejas vārdā uzstāsies stāstnīkungs arī uz vienu minūti. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, interkomitejā gatavoju ziņojumu par budžetu, un es atbalstu tādas aktivitātes, kas uzlabo ekonomisko izaugsmi, uzlabo divpusējas attiecības un tāpat veicina stabilitāti un solidaritāti. Tādēļ ICE, plus, eh, MFE un eh, citām jomām paredzētais eh, finansējums ir jāsaglabā vismaz pašreizajā līmenī. Mēs gribam parūpēties par to, lai budžets uzlabotu izaugsmas rādītājs, radītu jaunas darba vietas, varētu palīdzēt darboties starptautiskā vidē mūsu uzņēmumiem un, protams, mums ir jāsniedz atbalsts arī mūsu partneru valstīm, ar ko sadarbojamies kaimiņu attiecību politikas ietvaros, jāturpina sadarboties arī ar jauniem ekonomiskiem tīģeriem, piemēram, Krieviju un Ķīnu. Visas šīs aktivitātes, ja mēs tās veiksim pietiekam apdomīgi, nāks par labu visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Un, protams, gribēju uzteikt arī Lavijas kunga darbu. Paldies! Paldies! Tagad, tagad budžeta kontrolas komitejas vārdā uzstāsies Fjēlnera kungs. Bet tomēr eh, Fjellner kungs nav ieradies, tādēļ Bulankungs uz vienu minūšu. Je remercie M. Lavia par son travail. Pateicos Lavijas kungam par uh, darbu jo es uzskatu, ka nodarbinātībai ir jābūt vienai no prioritātēm Eiropā. Tāpēc es uzskatu, ka Eiropai ir jādara viss iespējamais, lai radītu nopietnu sociālo pārvaldību un veicinātu ko sociālo kohēziju. 2013. gadā ir jāatbalsta galvenās iniciatīvas, kas ir par inovācijām un nevajadzētu ierobežot maksājumus tām programmām, eh, kur šobrīd, kuru īstenošana šobrīd tiek pabeigta, jo tas palīdzēs jauniem cilvēkiem, kas strādā pētniecībā, un tas palīdzēs arī uzņēmumiem, kas rada jaunas darba vietas Eiropā. Mums nevajadzētu nogaidīt 2014. 14. gadu, lai cīnītos pret bezdarbu, jo īpaši jaunu cilvēku vidū. Un eh, FSS ir eh, viens no instrumentiem, kas būtu jāpārorientē. Mēs esam par to, ka um, tiek pastiprināts tāds programmas kā Progress, RS un uh, mikrofinansējuma programmas. Un uh, tas palīdzēs maziem, vidējiem uzņēmumiem saņemt uh, atbalstu no Eiropas Savienības. Paldies! Un paldies, un tagad Rūpniecības komitejas vārdā vārds būtu Kaferkungam uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu tas uh, kolēģis, kas strīdās ar dažiem uh, kolēģiem uh, ITRE komitejā par budžetu, bet es esmu sagatavojis uh, ziņojumu par budžetu ITRE komitejā. Un e, šajā ziņā ar kolēģiem esmu vienisprātis, e, ka ir e, jāņem vērā 2020. gada stratēģija, gatavojot budžetu nākamajam finanšu plānam. Jāpadomā par labāku energopolitiku, vairāk ieguldījumu izaugsmē un inovācijas, un, protams, jāatbalsta arī MVU. Paldies! Grazie per la Commissione per lo sviluppo. Paldies, un tagad Reģionālās attīstības komitejas vārdā Stavrakakis kungs minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Šīs diskusijas par Eiropas parlamentu, par Eiropas Savienības budžetu notiek ekonomiskās krīzes apstākļos. Ik viens cieš no krīzes, ik viena valsts eh, un ik vienas valsts budžets to izjūta. Kas attiecas uz kohēzijas politiku, tad mēs zinām, ka tas ir labākais instruments, kas ir mūsu rīcībā, lai veicinātu izaugsmu un darba vietu rašanos Eiropā. Mums pietrūkst finansējumu un mums ir jāparādz maksājuma apropriācijas 2012. gadam. Padomei, parlamentam un komisijai būs jāizvērtē skaitli, lai netiktu apdraudēti, uh, prog netikt apdraudēti programma īstenošana 2013. gadam. Eiropas parlamentam ir jāvērš pret jebkādu maksājumu samazināšanu, balstoties šo analīzi. Paldies! Un tagad vārds lauksaimniecības komitejas vārdā uz vienu minūti Delāngens kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Lauksaimniecības budžetā ir paredzēts līdzekļu paaugstinājums par 1,6%, bet salīdzinājumā ar 7%, ko piedāvā uh, Eiropas komisija, tas jau nav uh, nebūtu lielākais pieaugums. Un galvenokārt līdzekļi ir paredzēti, lai uh, varētu garantēt uh, līdzvērtīgāks ienākums lauksaimniekiem Eiropas Savienības dalību valstīs. Arī lauksaimniecības komiteja mēģinās domāt, kurās pozīcijās ir iespējams ietaupīt, kādas ir mūsu galvenās prioritātes. Es gribēju teikt, ka ir ārkārtīgi daudz problēmu. Mums būs grūti īstenot dažādus pilotu projektus, lai, piemēram, zemnieki varētu izdzīvot šajos aizvien nestabilākajos tirgos un cīnīties pret cenu svārstībām. Un komisijai vajadzētu padomāt par labāku pilotu projektu atbalstīšanu, jo, piemēram, zemniekiem neko nedos tādu projektu atbalstīšanu, kas nenāks par labu lauksemniecībai. Varbūt ir uh, labāk jādomā par prioritāšu sadalīšanu. Es gribēju teikt, ka var rasties uh, tādas ārkārtas situācijas, kā tas notika pagājuši gadu, un e, komisijai jāstrādā attiecīgā metodoloģija, lai es to varētu reaģēt pēc iespējas ātrāk. Grācie. Liels paldies, un tagad Lības komitejas vārdā Jokolīno kungs minūte. Sie. <clears throat> Liels paldies, priekšētājs kundze, godētājs komisāri kungs. Skaidrs, ka dzīvojam ļoti sarežģītā situācijā, lai varētu racionalizēt arī. Um, jo izdevumus un strādāt pie līdzsvarot saprātīga būdžeta, kas izdevās arī ziņotājam Lavija kungam, un uh, tas ir ļoti skaidrs signāls par to, kā mēs varam labi strādāt arī sarežģītā situācijā. Tajā pat laikā arī kā Libe komiteja mēs ņemam vērā, protams, arī norādes, uh, kuras uh, saņemot no budžeta komitejas, pēc tam arī tika konkrēti. Jo, Um, apstiprināt, atsaucot šeit arī uz Frontex jautājumu, kas ir saistīti arī uz bēgļu fondiem un tam līdzīgi. Kad mēs runājam par pilsoņu drošību, tad uzskatām, ka 2013. gads, kas būs arī atsaucas gads turmākajiem finanšu plānam, um, mēs varam arī kaut ko iznot konkrētāk, un šeit īpaši runāja pār uh, politisko prioritāšu sārākstu, kur uh, nevar. Uh, nevar arī neiekļaut o, veiksmīgu cīņu pret organizēto noziedzību, un arī te mēs varam darīt vēl vairāk. Uzskatām, ka šīs pašas indikācijas, protams, arī var tikt vēl skatīts padziļinātāk budžeta komitejā. Paldies! Paldies! Un tagad Konstitucionālo lietu komitejas pārstāvs Gareiro Salamkungs. Minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godētais komisāra kungs konstitucionālo lietu komitejā bija šī ziņam, referents, un mēs iestājāmies par uh, lielu uh, Eiropas Savienības budžetu, jo Eiropas Savienībā katalizējas investīcijas un krīzes laikā mums arī ir uh, jādara viss, lai veicinātu izaugsmu un darba vietu uh, izveidi. 13. gads ir arī pirms vēlēšanu gads, tādēļ arī mūsu komiteja uzskata, ka būtu jāparedz īpaši finansējums, lai varētu informēt pilsoņus par uh, Mm, to, kāda ir izaicinājuma šajos Eiropas vēlēšanās. Jāinformē arī katra tiesības piedalīties sav, Eiropas Savienības dzīvē, darbā. Tātad mums ir nepieciešams gana liels būdžets, lai varētu arī uh, strādāt partnerībās. Un noslēgumā arī min šo pilsoniskos iniciatīvu, kas stājās spēkā aprīlī. Ir izstrādāt arī komisijai priekšlikumi. Uh, Un tad tas viss būs jārauga parlamentām. Mums noteikti būs nepieciešama pasākuma, lai to visu varētu padziļināt analizēt. Liels paldies! Es domāju, ka, godēties, Hannibal kungs eh, nav eh, zālē. Tad sāksim ar runātājiem, kas pārstāvēs politisko pār, eh, politiskās pārtīs. Lamas Urkungs, divas minūtes, EPP. Paldies, priekšsādātājs kundze. Uh, Godātais komisāra kungs, kolēģi, runājot par kopienas budžetu, tad tagad uz spēles ir Eiropadomas uzticamība. Pagājušajā piekdienā tika vienprātīgi apstiprināts izaugsmes, izaugsmes līgums. Tātad papildus 55 miljārdi no struktūrālajiem fondiem, lai varētu šis papildinājums. Bet kāds tad ir šis, no kurienes nāk šis papildinājums? Uh, Tātad tie krētas ir līdzsvaroti un arī respektē izdevumu maksimālo uh, līmeni, kāds tika noteikts uh, piec gadus atpakaļ. Tiek arī respektēts arī komisijas nacionālo administrāciju ieteikums, lai varētu identificēt efektīvus projektus. Taču tam visam ir pamats, tad, ja tik tiešām šī nauda var tikt mobilizēta, proti samaksāta. Uh, um, šī gada budžetā un 13. 13. gada budžetā. Tātad jautājums ir sekojošs. Vai pastāvīgie pārstāvji nākam nedēļai slēgtām durvīm arī apstiprinās uh, lēmumu, ko pieņēma valsts valdība vadītā pagājušajā nedēļā? Ja šodien Eiropas Savienība ir slīma un ja ekonomiskiem aprotēniem vairs nav uzticamības, ja finanšu tirgi ir skeptiski, ja uh, pilsoņi šaubās, tas ir tādēļ, ka ļoti bieži uh, valdības arī. Uh, pieņem pretrunīgas nostājas. Vairs neviens nesaprot, par ko tad tiek lemts un kas tiek lemts, bet kad māja deg, tad vairs šī mazā spēlīt nav iespējama. Ir tagad Kipras prezidentūras laikā, eh, prezidentūras um, atbildība, žēl, ka viņš šeit nav klāt, pieņemt un īst, eh, īstenot pieņemtos lēmumus. Uh, lai tādējādi uh, Eiropā domātu gūtu savu uzticamību un netiktu uzskatītu par liekuļu sanāksmi. Grācie! Paldies! Un tagad sociālistu demokrātu vārdā Gardija Zabāla kungs, kundze, pusotru minūti. E- Paldies, priekšsēdētāji, cienījamies komisāri. Ir skaidrs, ka Mēs visi e, domājam par Eiropadomu, kas notika pagājušajā nedēļā un kur tika mobilizēts 110 miljonu eiro. Tas, protams, e, tā, protams, nav neliela summa, jo līdz šim padomu ir uzsvērus, ka ir nepieciešams tikai samazināt izdevumus. Jau martā es teicu, ka tā nav pareizā politika un ka ir jāmaina e, mūsu politiskais virziens un tas ir apsveicami, ka šobrīd mēs nerunā, nerunājam tikai par budžetu līdzekļu ietaupīšanu, bet runājam arī par izaugsmi un ilgspējīgas izaugsmas nodrošināšanu. 120 miljārdu mobilizēšana, protams, ir ļoti apsveicama, bet mums ir arī citi instrumenti. Mums ir Eiropas Savienības budžets. Runa ir par 150 miljārdiem eiro. Tātad vairāk nekā tas, eh, par ko nu, tika panākt vienošanās pagājušajā nedēļā. Tāpēc es domāju, ka tagad mums būtu attiecīgi jārīkojas, lai eh, saprātīgi izmantotu šo budžetu un 2013. gada budžetu, jo pagājušajā gadā mēs uzzinājām, ka nebūs līdzekļi, lai īstenot visas tās politikas un apņemšanās, kādas mums ir. Neaizmirsīsim arī, ka mums ir septītā pēdniecības programma, kura ir bloķēta. Tāpēc eh, vēlētos teikt padomē, lai tā pārtrauc rīkoties šādā veidā un lai tiktu, debloķ, lai tiktu atbloķēt tie līdzekļi, kas ir nepieciešami, lai finansētu mūsu darbību. Paldies! Paldies, un tagad Alde grupas vārdā uh, Alvāro kungam vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. 2013. gada budžeta tāmē ir paredzētas saistības apmēram 150 miljārdu eiro apmērā. Un, protams, šīs saistības ir jāsasaist ar 2020 gada stratēģijas mērķiem un ir paredzēts pie, palielinājums par 2,7%. It sevišķi otrajā kategorijā ilgspējīga izaugsme ir paredzēts par 3,5% vairāk. Runājot par MVU izaugsmi jauniešiem attīstību un jaunām iniciatīvām, piemēram, eh, pilotu projekts, eh, projektu obligācijām energojomā, eh, Tie visi ir projekti, kas ir jāizteno, lai tādā veidā varētu cīnīties pret likviditāti un veicināt izaugsmu. Protams, Eiropas Savienībai tas tagad ir nepieciešams kā svaigas asinis. Iepazīstoties ar skaitļiem, mēs redzam, ka eh, šie aprēķini ir 138 miljārdi eiro. Pagājušā gada DFS Salīdzinājumā ar 2012. gadu mēs e, redzējām līdzekļu pieaugumu, piemēram, izpētes pamatprogrammai 28% un struktūru un kohēzijas e, fondiem 12% pieaugums. Īstenībā tas e, pilnībā atbilst aprēķiniem arī tiem, ko ir veikuši privātie un publiskie partneri. 6,8% ir paaugstinājums maksājuma apropriācijām, un, protams, tas ir jādara, lai mēs varētu īstenot visas lielās programmas, ko esam apņēmušies realizēt. Ja mēs gribam izpildīt savus pienākumus, mums ir nepieciešams vairāk budžeta, un es gribu pateikt, ka šis budžets ir uh, sastādīts ar atbildību. Protams, mēs eh, nospraužam arī galvenās prioritātes. 2013. Eh, gadā saskaņā ar digitālo darba kārtību ir piešķirts vairāk līdzekļu IKT tehnoloģiju attīstīšanai. Kopumā eh, šī programma nāks par labu visai Eiropai, un es domāju, budžeta tāme ir uh, prātīgi sastādīta, un mēs varēsim balsot par to. Un, ja es vēl drīkstu piemetināt tādā, ja, īstenībā mēs ļoti daudz naudas ietaupītu, ja šīs diskusijas notika Briselē, nevis Strasbūrā. Paldies! Grazie per il gruppo verde, l'onorevole Truppel per un minuto. Godētāji Tripels kundze, pusotru minūtu. Kommissionspräsident Barroso hatte heute Morgen. Paldies, Barroso kungs jau šorīt runājot par Eiropas samitu, teica, ka Eiropas budžets īstenībā ir galvenais instruments, lai varētu veidot ilgspējīgu izaugsmu. Es piekrītu Barroso kungam. Komisārs Levandovski arī to uzsvēra savā runā, un, protams, mums ir jāsaprot, ka Mūsu konsultācijas par budžetu norisinās saskaņā ar uh, kopienas metodi. Parlamentam ir jāpieņem lēmums kopīgi ar padomu, un ja tā tas tiek darīts, tad ir arī kopīgais budžets. Pagājušajā nedēļā padome samitā lēma, ka 55 miljārdi no kohēzijas fonda ir jāmobilizē, lai varētu īstenot konsolidācijas politiku tajā pašā uh, laikā, uzlabojot izaugsmi, ieguldot vairāk eh, atjaunīgos energoavotos, izglītībā, veselības jomā un tā tālāk. Bet ko padomi palaida garām? No kurienes tad mēs ņemsim šo naudu? Kur mēs to uzbursim vienā rokas mājienā? Iepriekšējais runātājs jau teica, ka padome ir politiskā veidā šizofrēna, ja tā no vienas puses grib veicināt izaugsmi, bet 2013. gadā neparūpēs par attiecīgiem līdzekļiem. Komisija pēc dalību valstu paziņojuma izteicās ļoti piesardzīgi un, eh, protams, ir jāievēro arī līgumos rakstītais. Tādēļ es pieprasu gan padomē, gan Kīpras prezidentūrai. Lūdzu, esiet drosmīgi, domājiet par Eiropas vajadzībām un padomājiet par to, kā finansējumu mobilizēt. Savādāk mums atkal nāksies sarūktināt Eiropas pilsoņus ar eh, kārtējo samitu lēmumu. Paldies! Grazie per il gruppo. Paldies, un tagad uh, eh, ECR Ašvards kungs, divas minūtes. Uh, priekšsēdētāji kundze, komisāri kungs, Eiropas ekonomikā ir uh, tādi izaicinājumi, kādi līdz šim nav bijuši. Un, un mums ir jātur šeit kopā ar citu, ar pārējo pasauli. Un tas noteiks arī Eiropas Savienības nākotni. Un budžets būs atslēga šai nākotnē. Taču svarīgākai prioritātei būtu jābūt konkurētspējas palielināšanai, lai varētu atbalstīt ekonomisko izaugsmi, balstoties uz pilnībā darbojušos vienoto tirgu un arī lielāku naudas vērtību, kas ir palīdzēta Eiro, ba, eh, Eiropas slimnīcas nozīmē investīcijas eh, robežu infrastruktūrās plātjoslā, kā arī pētniecībā zinātnē, kas palīdzēs cilvēkiem ikdienas dzīvē un nākotnē. Tas nozīmē arī to, ka ļoti ierobežotā budžetā mums ir jātērē tikai tur, kur mēs redzam pievienoto vērtību un uh, nepieciešamību atbildēt uz izaicinājumiem. Šis ir laiks, kur mums ir vēlreiz jāraugās uz tradicionāliem izdevumu jomām. Šis ir laiks, kur mums ir jāuzdod sarežģītie jautājumi, piemēram vai pagātnes investīcijas struktūrālajā struktūrālo fondu projektos ir tiešām snieguši uh, pievienoto vērtību, vai arī reforma priekšlikuma KLP arī sniegs tiešām izmēramus uh, vīdes uh, um, labumus un cik tas maksās nodokļu maksātājiem esošajās izaicinājuma laikā. Š šajā budžetā nav rast jauni, jaunas pieejas, risinājumi ir tie paši, tā pati politika, bet paredzēt vairāk naudas. Priekšētais kundze, mēs kļūdīsimies, ja uzskatīsim, kā mēs varam turpināt tērēt laikā, kad Eiropas sabiedrība cieš no taupības mums ir jārāda piemērs, proti jāiesaldē budžeta apmērs. Grazie per il. Paldies. Un tagad goja grupas vārdā. Sausa kundze, minūte 30. Obrigada, senhor presidente. Nenhum dos governos à necessidade dos povos tem sido. Paldies, priekšsēdētāji kundze. Kad mēs runājam par sabiedrību, tad vienmēr tiek runāts par taupību, bet mums ir nepieciešamība solidaritāte. Direkta não se pode entregar aos governos. Mēs esam vienīgā institūcija demokrātisko leģitimitāti. Mums ir jāpieprasa, lai valdības um, atskaitās par šo nepieciešamo solidaritāti. Un viedokļi atšķiras arī parlamentā par šo budžetu. Mēs atbalstam. Uh, dažādas, piemēram, naudu nosūtīt lieliem uzņēmiem, kas ražo medikamentus. Mēs noteikti iesniegsim grozījumus budžetā, lai efektīvi varētu cīnīties pret krīzi. Komisija arī bija iesaka palielināt maksājumu līmeņus, taču šie pienākumi jau ir ļoti lieli kohēzijas un sociālajā fondā. Uh, Spānija, Portugāla, Itālija, Grieķija, kura, kuras nevar izniegt šīs pienākums. Ja mēs nemainām šeit budžetu, tad būs mazāk sociālā kohezija un lielāka nabadzība. Mums ir nepieciešami labāki lēmumi. Līdz šim Eiropa turēta kā ķīlniece banku un lielu uzņēmumu uh, rokās. Mums ir nepieciešams specifiski atbildes konkrētām cilvēku problēmām, lai veidot darba vietas, vai nodrošināt sociālo drošību, veselības aprūpu, par to mēs cīnāmies. Un arī turpināsim to darīt. Paldies! Paldies! Un tad FED grupas sādā Andriesens kundze, pusot minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Te nu mēs atkal esam Pašas sliktākās finanšu krīzes uh, laikā šīs parlaments ir sagatavojis ar visnereālāko prasību. Tas iet ārpus ticamībai, proti, ka tiek pieprasīts 6,8% uh, palielinājums. Tas, ka um, izaugsmi un darba vietas var radīt gluži vienkārši ar Eiropas Savienības budžetu, ir smieklīgi jo šie līdzekļi patiesībā neko nav veicinājuši izaugsmas ziņā. Es domāju, ka Eiropas Savienībai ir milzīga atbildība tieši ar īstenoto politiku, uz to gūst atbildība par krīzi. Mums nav izdevies kontrolēt Eiropas Savienības finansējumu. Mēs eh, cenšamies izmantot līdzekļus, lai um, finansētu eh, pašu pieņemto likumdošanu. Un tagad nu, mēs esam neveiksmes priekšā. Ja Kamerona kungs mani klausās šobrīd, man ir spēcīgs signāls viņam. Turpiniet sūtīt līdzekļus bri uz Briseli, un jūs pavisam efektīvi pārdosiet, eh, nodosiet uh, uh, savas pilnvaras birokrātiem. Lūdzu, lūdzu, pārtrauciet uh, šādā veidā uh, britu cilvēku dēļ. Paldies! Grācie per in un iskriti l'onor. Paldies, un tagad Vērtmens kundz minūte. Paldies! Finanšu un ekonomiskā krīze turpinās jau vairākus gadus, un, protams, eh, aizvien vairāk jaunieši nonāk uz ielas, viņi zaudē darbu. Eh, tas ir sociāls sprīdzeklis, un vienā dienā tas var eksplodēt, jo tas smagi kā nasta guļas uz eh, mājasaimniecībām un sociālo, sociālajiem dienestiem. Tādēļ ir jārēģē ātri un jārēģē politiskā veidā. Tādēļ 2013. gada budžeta tēma ir pareizā parlamenta reakcija un e, ir piedāvāts samazināt arī izmaksājot e, zemākas algas Eiropas parlamenta darbiniekiem. Un, protams, e, tajā pašā laikā pietiekam daudz vērības tiek pievērsts izaugsmas un darba vietu veicināšanai, jo tas ir galvenais bauslis, ko mēs nevaram nogurt atkārtot ir jārada darba vietas, lai arī jauniešiem beidzot piedāvātu perspektīvu nākotnē. Paldies! Grācie, orā! Paldies, un tagad pārējie runātāji sāksim ar Surjāna kungu. Divas minūtes, lūdzu, vai Pepe. Köszönöm a szót, elnök asszony, biztos úr. Paldies, priekšsēdētājiem. Komisār kungs, eh, cienījamie deputāti, es varu vien apsveikt referentu kas, kuram bija ļoti sarežģīts uzdevums. Kā jau mēs dzirdējām no iepriekšējiem runātājiem, 2013. gada budžetam ir jābūt tādam, kas palīdzētu atrisināt Eiropas problēmas. Es domāju, ka mūsos ir vienprātība. Bezdarbs, eh, tā apkarošana ir viena no mūsu prioritātēm. Daži norādīja uz to, ka te vainojams banku sektors, un tas, ka nav pieejami līdzekļi aizdo, aizdošanai, bet banku krīze gluži vienkārši mūs ir novedusi tādā situācijā, kurā ir skaidrs, ka mūsu līdzinājā darbība nav bijusi pareizi. Mums ir jādomā par to, kā mēs varētu veicināt izaugsmi un nodarbinātību. Mums izdosies to paveikt, ja dalība valsts būs elastīgas un, un neuzstās uz pirms krīzes programmām, bet pārnesīs šos līdzekļus nacionālā mērogā. lai uh, mēs pēc iespējas labāk izmantot 2013. gada budžetu, dalībvalstīm ir jābūt drosmīgām un jākoncentrē uzmanību uz tiem projektiem, kas ir vērsti uz izaugsmi un darba vietu ra radīšanu. Eiropas komisijai ir jāreaģē ātrāk uz šādiem priekšlikumiem no dalībvalstu puses. Tikai tā mums izdosies izkļūt no krīzes, jo ja mēs sapņosim par eh, līdzekļiem, kurus mēs varbūt kaut kā varētu iegūt, uh, mums neizdosies eh, sasniegt neko labāku, tā vietā, lai um, ehm, sapņotu par neiztērētiem līdzekļiem, mums ir jādomā par to, kā mēs varam izmaksāt tos līdzekļus, kurus esam apņēmušies izmaksāt, lai pabeigtu attiecīgās programmas. Tāpēc es atbalstu šo projektu. Paldies! Paldies! Tagad Volgan kungs, pusotra minūte, sociāldemokrāti. Uh, thank you, President. Uh... Paldies, priekšsētājs kundze. Es vēlos pateikties arī Lavija kungam par viņu lielisko ziņojumu. Es runāju kā referents par citām uh, budžeta daļām, piekto nodaļu, jo Daži vārdi par parlamenta budžetu kolēģi noteikti atceras arī komisāra vēstuli, kur tiek aicināts arī eh, visus eh, pa, budžeta palielinājumus samazināt zem 1,9%. Mēs teicām, ka mēs, mūsu mērķi mērķis būs palielinājums 1,9% pašlaik, tikai pašlaik, jo parlamentā mēs izveidojam darba grupu, lai varētu raudzīties, kā mēs varētu veikt ietaupījums parlamenta. Um, budžetā, piemēram, deputātu ceļojumu izmaksas, misiju izmaksas un arī skatām pētījumus arī ar citām dalībvalstīm ASV kongresu. Ja domāju, ka septembrī mēs varēsim arī jau ieteikt, kur mēs varam ierobežot un samazināt izmaksas parlamentu budžetā. Tad arī gada beigās būs ziņojums daži vārdi arī par citu institūciju budžetiem komisija sākotnēji piedāvāja palielināt uh, pieauguma par 3,2%. Mēs arvien būs šis palielinājums 1,8%, kas, protams, ir ļoti tuvu 1,9%, ko sākotnē ieteica komisārs. Taču mums ir jāraugās uz katru institūciju atsevišķi. Mēs zinām, piemēram, kā. Eiropas Unības tiesā ārlietu dienests sacījuši, ka viņiem ir lielāks pieaugums nepieciešams, taču tiem jābūt apmēram 1,9%, ja nezamāk. Uh, Institūcijām institūcijām arī jāsamazina administratīvais būdžets. Es domāju, tā būtu laba lieta šim parlamentam un arī citām institūcijām. Paldies! Grazie! La parola loro. Paldies! Un tagad Faimon uh, kungs minūte ECR. Paldies, priekšētājs kundze, komisāra kungs, dāmas un kungi. Šogad, kā katru gadu, mēs runājām par grozījumu budžeta trijologam, par mandātu uh, pilnvarojumu trijologam. Tāpat kā iepriekšējos gados, es aicinu būt saprātīgiem, aicinu arī darīt visu, lai vienotos par kompromisu. Es nedomāju, ka uh, mums būtu vēl jāpielai eļļa ugunī, vēloties īstenot neiespējamo. Mēs zinām, kāda ir Eiropas Savienības ekonomiskā situācija. Tā ir sarežģīta, arī tāda paliks nākamos gadus. Dalība valstis nevar paredzēt uh, lielākus izdevumus. Tādēļ arī parlamentam ir jānodrošina tas, lai nākamā gada budžets tiktu pieņemts atbilstīgi un laicīgi, lai neradītu nevajadzīgas kāvējumus. Mums uh, nevajadzētu št, uh, jau tā sarežģīt, sarežģītu ekonomisko situāciju dalību valstīs nākamgad pirmo reizi būs vienlīdzīga attieksme pret visiem lauksaimniekiem. Runājot par lauksaimniecības subsīdijām, un es uh, domāju, tas būs vēsturisks brīdis, saku to kā dalība, kā pā, mazas jaunās eh, valsts pārstāvis. Grācija. Paldies. Un tagad vārds Vlosovičs kungam, FD minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Kungs. Ir tad nepieciešams izaugt atbilstīgi um, Eiropa 2020 stratēģijai arī komisijas projekts ir šeit virzienā, un tas ir ļoti labi. Jāsaprot, kā kopienas budžets ir in, reāls investīciju budžets, un tas mums ir nepieciešams, lai varētu veicināt izaugsmi visās dalība valstīs. Tādēļ es arī atbalstu komisijas priekšlikumu Diemžēl tika samazināts arī uh, maksājumi progresa uh, projektam. Tāpēc tad arī jauniešu iesaistīšana darba vietās un tam līdzīgi. Uh, budžets ir uh, mūsu nākotnē, cevišķi arī jauniešu iesaistīšanai darbā, darba tirgū. Tas mums ļaus pārvarēt krīzi. Tātad nevajag dot zivī, kuriem nepieciešama, bet gan iemācīt viņus zvejot. Paldies! Grazie, la parola non rivole. Paldies! Hartongungam, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Pagājušajā nedēļas nogalē es noskatījos jau no filmu Ledus laikmets 4, un tajā filmā ir divi grauzēji Austrālijā, un viņi nāk klajā ar interesantu komentāru. Kad viņiem uzdod jautājumu, kāpēc viņiem ir daudz problēmu, tad viņi saka, pastāstīsim noslēpumu, tāpēc, ka mēs esam pilnīgi muļķi. Un iespējams, ka šis komentārs ir vietā runājot par 2013. gada budžetu. Ja jūs pārāk pārsāt Lavija, ziņojumi ir paredzēts uh, Eh, par 6,8% palielināt budžetu, un visi me, uzskaitītie mērķi ir tādi, ka rodas jautājums, kam vispār, kas tāds var ienākt prātā, bet tā ir Eiropas komisija un Eiropas parlaments. 2013. gadā visam pieaugs cena. Var uzdot jautājumu, kas tad īsti uh, nepa, nepieaugs cenā, un mūsu iedzīvotēm var tiešām rasties jautājums, kāpēc Eiropa ir nonākusi tik lielās problēmas un iespējas, ka atbilde būtu tāda pati, kāda, kādu šie divi Austrālijas graudzēji sacīja. Paldies, Iedžievskas kundze. Divas minūtes, lūdzu. Dziękuję. Šanovni paņstvo, budžetu... Paldies, priekšsādātāji. Vobec i pomienzi všetkými... Eiropas Savienības budžets izrāda solidaritāti starp 27 dalību valstīm. Eiropas Savienības budžets ir instruments, kas nodrošina ne tikai atšķirību izlīdzināšanu Eiropas Savienībā, bet eh, nodrošina arī investīcijas, konkurētspēju un eh, jaunu darba vietu radīšanu. Dāmas un kungi, Mums ir dažādas idejas, kā mēs varētu stimulēt ekonomisko izaugsmu Eiropas Savienībā. Ir struktūra fondi, ir septītā ietvera programma, tāpat arī ir novatorisma atbalsta pasākumi un mūža izglītības veicināšana. Visi šie pasākumi palīdz visai Eiropas Savienībai un ļauj mums stāties pretī 21. gadsimta izaicinājumiem it īpaši, ja ir runa par jaunu darba vietu radīšanu. Tieši tāpēc mums vajadzētu nodrošināt, lai 2013. gada budžets ne tikai nodrošinātu visu saistību izpildi, bet arī ļautu mums pārvarēt ekonomikas krīzi. Ja ir runa par detaļām, tad es vēlētos uzsvērt, ka šeit nav runa tikai par tīru izaugsmi, par atšķirībām starp maksājumiem un saistībām. Šādas atšķirības nedrīkstētu būt, pretējā gadījumā mums nebūs iespējas izpildīt visu to, ko esam apņēmušies pildīt. Mums ir jāpaugstina proces, nu, pro, budžets par 6,8%. Manuprāt, tas ir minimālais, kas mums būtu jādara. Mēs nedrīkstam koncentrēties tikai uz ad hoc pasākumiem krīzes pārvarēšanai. Mums vajadzētu nodrošināt uh, ilgtermiņa attīstību Eiropas Savienībā. Paldies! Hercogs kundzei viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir liels prieks, ka mēs eh, varam atkal redzēties un runāt par eh, konkurētspējas veicināšanu. Es gribētu teikt, ka 2013. gads ir viens no svarīgākajiem pamatprogrammas gadiem. Mums vajadzētu domāt par līdzekļu efektīvāku izmantu, izmantošanu. Mēs vēlamies eh, paaugstināt investīcijas MVU, nevis tās samazināt. Šī joma man ir ļoti nozīmīga, un es domāju, ka Eiropas Savienība šeit varētu spēlēt ļoti svarīgu lomu. Projektu obligācijas mm, cerams varētu kļūt par ļoti veiksmīgu eksperimentu. Infrastruktūras fondi arī ir ļoti svarīgi. Komisāra kungs, es eh, vēlētos teikt, ka ITER programmu mēs apsveicam, taču šīs programmas papildu izmaksas ir jānodrošina tā, lai citas programmas no tā neciestu. Šeit īpaši gribu pieminēt septīto pamatu programmu. Arī tai ir jāatrod vajadzīgie līdzekļi, un cerams, ka šī gada laikā tas arī tiks darīts. Tāpat arī es vēlētos teikt, ka visām programmām vēl nav atrasts vajadzīgais budžets. Ja mēs uh, varēsim progresēt arī šajās jomās, tad noteikti mūsu komunikācijā vairs nebūs nekādu šķēršļu. Paldies tagad Tēho kungam viena minūte. Hyvä komissaari, raportööri. Paldies priekšādātāji. Komisāri kungs, godāmie kolēģi. Ekonomiskā situācija Eiropā ir smaga, to mēs visi zinām. Dalībvalstis eh, no mums sagaida taupījumu, taupīšanas pasākumus. Ir jānes smagi upuri arī ļoti svarīgās jomās tādās kā aizsardzība, izglītība un veselības aprūpe. Mēs nevaram šeit eh, argumentēt attālinoties no reālās dzīves. Ja jau šī krīze skara visus, tad tai ir jāskar arī mūs. Ja mēs pieprasām, lai tiktu veikti pasākumi, netiek piešķērti līdzekļi to veikšanai, tad mēs noteikti uh, iedragājam mūsu tēlu un cilvēkos radīsies vienaldzība un neusticēšanās. Protams, mums ir jādomā, kur mēs eh, varētu ietaupīt, un tas ir jādara nekā, ne tikai Eiropas Savienības, bet arī dalībvalstu līmenī. Paldies! Tagad vārds Holmejeras kundzei. Komisāra kungs, kolēģi, šodien es eh, vēlētos īpaši pieminēt eh, aģentūru jautājumu. Esmu zinājusi, ka 2013. gadā un arī daudzgada finanšu schēmā no 2014. līdz 2021. gadam aģentūras neseņems nekādus ievērojumus finansējuma palielinājumus. Mums ir vairākas uzraudzības aģentūras, EOPA, ESMA un citas, un ja šīs aģentūras grib pildīt savus uzdevumus atbilstoši noteiktajiem, tad uh, kā ir atklājies nesenās diskusijās, ir izrādījies, ka tām vajadzēs arī piešķirt finansējumu. Pretējā gadījumā visi mūsu plāni netiks pildīti. Vēl kāds piemērs - Eiropols. Eiropolam ir ļoti rūpīga budžeta izpilde. Ir jāatcerās, ka vairākas programmas Eiropolā ir uzsākušas uh, uzsākušās uh, vēlāk. Un uh, tagad Eiropolam ir uzlikta, uzlīdz 10% sots. Šķiet, ka saprātīgs aģentūra finansējums ir vajadzīgs un vienlai, vienlaicīgi arī būtu jāpārbauda uh, valžu struktūra šajās aģentūrās. Ir jāatcerās, ka valdes iespējams neveic svarīgāko aģentūru darbu, tieši tāpēc administratīvais sloks varbūt būtu jāsamazina, lai finansējumu varētu izmantot efektīvi. Paldies tagad uh, Fernandeša kungam uh, pusotra minūte. Priekšēdētāji, komisāra kungs, kodāmie kolēģi. Eiropas Savienības budžets 2013. gadam ir paaugstināts par 6,8%, ja mēs izdarām salīdzinājumu ar 2012. gadu. Maksājuma apropācijās mēs saņemsim 138 miljārdus eiro. Cerams, ka ar šo palielinājumu pietiks, lai mēs varētu izpildīt tās saistības, ko jau esam apņēmušies pildīt Eiropas Savienībā. Šeit es vēlētos uzsvērt tās investīcijas, ko veids katra dalībvalsts, it īpaši kohēzijas politikas jomā. 2011. gada beigās komisija varēja kompensēt apmēram 11 miljārdus eiro. Te bija runa par pieprasītajiem maksājumiem, jo nebija pietiekami daudz ieguldīts maksājumos. Tas viss notika eh, padomes spīta dēļ. Mums vajadzētu vērsties pret eh, padomi, lai tā rīkotos reāli, lai tā neatteiktu finansējumu, kas jau ir apsolīts. Mēs esam nodrošinājuši visu vajadzīgo, lai varētu nodrošināt izaugsmi. Tajā pašā laikā mums ir jānodrošina arī sociālā un teritoriālā kohēzija. Es vēlētos apsveikt referentu. Viņš aizstāv izaugsmi uh, un budžeta izmantošanu MVU un jaunatnes vajadzībām. Tāpat arī viņš vēlas veicināt ilgtspējīgu un viedu izaugsmi, jo tā ir galvenā prioritāte 2013. gada budžetam. Grācie, e, eh, non vi... Liels paldies! Neredzu materas zāli, sēžu zālē. Materas kundze nav klāt. Līdz ar to tagad sāksim brīvā mikrofona procedūru. Un pirmais ir Kazovska kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienības budžets ir investīcija un solidaritātes instruments. Mēs vēlamies ar budžeta palīdzību veicināt ekonomisko izaugsmi. Tieši tāpēc politikas nostādņu īstenošana ir vissvarīgākā. Vajadzētu arī uzsvērt to, ka ja mēs vēlamies apkarot krīzi, tad eh, daudzas valstis jau 2012. un arī skatoties uz 2013. gadu ir palielinājušas savus budžetus. Esam ierobežojuši maksājumus 2013. gadam. Ir jāatcerās, ka ir paredzēta maksājuma akumulācija. Līdz ar to mēs varētu saskarties ar lielām grūtībām budžetā ja tīpaši no tā varētu ciest kohēzijas politika. Un ir jāatcerās, ka kohēzijas politika taču dod visvairāk, lai Eiropas Savienība atkal varētu stāties uz izaugsmas ceļa. Paldies, Bazēsku kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka ir svarīgi, lai prioritāts un ilgtermiņa politikas ņemtu, tiktu ņemts vēlā, vērā, kad tiek uh, izvirzīts jaunais budžets. Jāņem, uh, jāstiprina ir konkurēt spēja, jauns darba vietas, to izveida dalību valstīs līdz ar to. Ir lielāki resursi jāpiešķir jauniešiem un maziem vidējiem uzņēmumiem. Vairums no uzņēmumiem, kas darbojas iekšējā tirgu, ir mazie vidēji uzņēmumi. Taču uh, tie piesaista pavisam nedaudz investīciju. Nelielu to īpatsvaru, tāpēc es iestājos par to, lai vairāk, vairāk piešķirt līdzekļus maziem vizēm, vidiem uzņēmumiem, lai to atbalstītu līdzekļu saņemšanā. Tas mums palīdzētu krīzes apstākļos. Fiskālās konsolidācijas apstākļos ir svarīgi veidot jaunas darba vietas. Dalībvalsts īstenojot eh, savu eh, taupības politiku ir jāizsver tā, lai būtu labvēlīga ietekme uz eh, Eiropas Savienības politiku. Paldies, man izdarēja kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Piedaloties šajās diskusijās, nu jau septiņu gadu periodu beigās, apzinoties, eh, kādi ir mūsu maksājumi, kas vēl nav īstenot saistībā ar iepriekšējiem gadiem. Kohēzijas politikas, eh, kohēzijas politikas kontekstā, tad eh, iekavētie maksājumi bieži vien atgriežas, neizmantotie maksājumi atgriežas dalību valstī. Un līdz ar to tad netiek apmaksāti rēķini cilvēki. Es zinu taču, ka rēķini ienāk uh, finanšu gada beigās, perioda beigās. Tas taču nav nekāds pārsteigums. Un tad, kad uh, rēķini pienāk, tad pēkšņi vairs līdzekļi nav pieņemami. Cilvēkiem tas nav saprotams. Man arī nē, vai nevarētu to risināt kaut kāds citādi. Paldies, Paškas kungs, lūdzu. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúci, vážená pán, pán komisār. Uh... Eh, Paldies. Ekonomiskā situācija Eiropas Savienībā arī turpmāk būs sarežģīta, tieši tāpat kā agrāk. Esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienības, Eiropas parlamentam nevajadzētu eh, rīkoties pārspīlēti. Dalību valstīm vienmēr ir jātaupa un ir arī jāinvestē. Esmu pārliecināts, ka parlamentam un komisijai vajadzētu respektēt eh, padomas teikto. Mums ir eh, jāciena dalība valstis. Mēs zinām, ka rezerves vēl ar vienu eksistē. Un ilgtermiņā noteikti politikai ir jābūt saprātīgai. Mums ir jādomā, piemēram, par līdzekļu izmantošanu tādiem projektiem kā Eiropas vēstures ēka un tam līdzīgi. Manuprāt, var atrast tās labāku veidu, kā tērēt naudu. Liels paldies, un tagad vārds komisāram Levandovskim. You paldies par jūsu komentāriem, saka komisārkungs. Es redzu, ka tagad ir modei salīdzināt dalībvalsts budžets ar Eiropas budžetu. Tas padaļai ir pamatot, bet tikai padaļai, tāpēc, ka pilnīgas analoģijas šai gadienā nav. Vairāk apsvērumu dēļ ir tā. Eiropas budžets ar vienu ir līdzsvarā, nav parādu un nav deficīti, tāpēc, ka tas ir liels tāpēc, ka eh, tā apjoms ir tik liels, cik tas ir. Tas ir viens procents no eh, iekšzemes, eh, no nacionālā kopienākuma, un to nevar salīdzināt ar pieciem procentiem, kas ir dalībvalstīs. Un tas gan nav pamatojums, kāpēc dalībvalstiem milzīgi parādi, tomēr to varētu uzskatīt par veidu, kā risināt darba vietu izveidas problēmu. Ir tomēr daži centieni, kas palīdz veids ietaupījums. 2013. gadā, ko pirmo reizi kopš Eiropas Savienības izveides, Eiropas Savienības ierēģņu ierēģņu skaits samazināsies, un tas arī attiec uz aģentūrām, Holmērieša kundze. Vai ir vēl kaut kādi uh, ietaupījumi pamatojoties uz veikspēju? Jā, ja piemēram attīstības atbalsta instruments Āzijā izrādījās, ka dažas programmas nav īpaši veiksmīgas, tad mēs īstenojam uh, ietaupījums un tas atainojas 2013. gada budžetā. Pat laban mēs 66 miljārdus eiro mūsu budžetā tērēm mazāk nekā bija paredzēts finanšu perspektīvā laikam no 2007. līdz 2012. Eh, gadam. Un eh, tas ir pateicoties pareizai budžeta izveidē. Bet ko īsti budžets nozīmē? Te ir runa par to, kā tiek apmaksāti pamatoti rēķini, rēķini, kas nāk no apstiprinātiem projektiem dalībvalstīs. 95% no budžeta dodas ārpus Briseles, 6% ir saistīti tikai ar administratīviem izdevumiem. Un kas notiek, ja mēs nemaksājam laikus, tad likviditāte dalībvalstīs pasliktinās vai arī reāli samazinās eh, ieguldījumu iespējas, investīcijas dalībvalstis. Un mēs nesniedzam pietiekošu atbalstu maziem vidējiem uzņēmumiem tikt pāri krīzei. Un beigu beigās ir milzīgi daudz neapmaksātu saistību, un tas attiec uz nāko, uz rēķiniem nākotnē. Tas nav reāls rē, uh, eh, risinājums. 2013. gada budžets tika veidots pamatojoties uz dalībvalstīs paveikto. Un es piekrītu Alanam Lamesūram, ka varbūt izskatās nedaudz šizofrēniski šos rēķinus nosūtīt uz Briseli, bet mēs tos ļoti labi izvērtējam un tad mēs gribam tos ievērot. Mūs nevar kritizēt par to, ka mēs augsti vērtējam un e, pārbaudām rēķinus, kas nāk no 27 dalībvalstīm. Es domāju, ka 2013. gada gada budžets, kas būs pēdējais, būs tāds, ka neviens nebūs pārsteigts par eh, novēlotiem pieprasījumiem pēc maksājumiem. Bet tas atainos eh, izaugsmes politiku, kas tiek īstenota fiskālā iespējamā ietvaros. Paldies, komisāra kungs, saka priekšsēdētāji, un tagad dod vārdu atkal referentam Lavija kungs, kungam. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties maniem kolēģiem par šīm interesantajām debatēm. Es domāju, ka tas liecina par to, ka pastāv plašs konsens, liels atbalsts komisijas nostājai. Nav šaubu par to, ka maksājuma apropriācijām ir jābūt pēc saistību apropriācijām. Spriežot pēc mūsu pieredzes šodien, uh, kad 207 miljonu eiro apjomā ir neapmaksātās saistības, tad ir milzīgi daudz rēķinu, kas ir jāsadz, un tie ir pamatoti rēķini. Tie attiec uz saistībām, kas ir jāievar un kas ir veiksmīgi īstenotas. Un jāpievērš uzmanību tām kategorijām, kas ir ciešāk saistīts ar ekonomisko izaugsmi un attīstību Tāpēc cīņa par eh, maksājumu apropriācijām ir būtiski svarīga. Tagad parlamentam ir mandāts trialogam, un tas skaidri norāda, kur ir frontes līnija. Mm, mēs arī izmantosim samierināšanās procedūru ja nav skaidrs izējas punkts attiecībā uz datiem un pieejamo informāciju, tad secinājumi dažādās institūcijās būs atšķirīgi. Mēs to jau esam pieredzējuši pagājušā gada samierināšanas procedūras gaisā. Mēs sākām sārunas pamatojoties uz atšķirīgiem datiem un faktoriem. Tātad mums ir jānovēro uh, šie maksājumi šodien, šeit zālē viena uh, sēdvieta ir tukša un padoma šeit nav pārstāvēta bet es vēlētos, lai viss piedalās uh, iestāžu dialogā, lai beigās, pieņemot 2013. gada budžetu, mūsu skatījums būtu kopīgs un mēs skaidri zinātu, kas ir nepieciešams. Nobeigumā vēlos pateikties komisāram Levandovskim par viņa uzticīgo sadarbību, pateicos arī politiskajām grupām, kas atbalstīs šo mandātu trialogam. Es ceru, ka vairums deputāta atbalstīs šo mandātu un līdz ar to mēs gūsim spēcīgāku eh, sarunvedēju eh, pozīciju mūsu sarunās ar citām institūcijām. Paldies, Lavija kungs, turpin priekšsēdētā. Līdz ar to debats ir eh, beigušās un balsošana notiks rīt pulksten 12.30.